Uh, please take a standing position. Lūdzu, pieclieties kājās, kolēģi, jo skanēs Eiropas himna. Take a seat, please. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowa. Priekšsādātāja kungs, ekscelences, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, Eiropas parlamenta deputāti. Komisārs kung, komisāra kungs, ministra kungs, man ir liels gods stādīt jums priekšā viņa ekscelenci Amadūtu Maniturē, Malī republikas prezidentu un viņa dzīvesbiedri. Šī ir pirmā reize, kad e, šis e, Malī prezidents ir ieradies pie mums Eiropas parlamentā. Nie pierwszy raz jest pan prezydent z nami. Bet tā nav pirmā reize, kad uh, viņš ir ieradies šeit, bet uh, tā ir pirmā reize, kad mēs varēsim uzklausīt viņu uzrunu. Viņš apmeklēja mūs aprīlī 2009. gadā, tas ir pirms pusotra gada. Šodienas eh, viņa runa būs ļoti būtiska, jo Uh, ANO samita priekšvakarā, kas notiks uh, pēc divām nedēļām uh, Ņujorkā, tas būs ļoti būtiski. Un šis samits būs veltīts tūkstošgads attīstības mērķiem. Mēs joprojām atceramies pēdējo mēnešu un gadu notikumus, atceramies terora aktus. Un mēs ļoti labi zinām, ka Malī republika ir ļoti būtiska valsts šajā kontekstā. Uh, tieši runājot par cīņu pret terorismu. Mēs atceramies arī to, ka Malī Republika ir viena no valstīm, kurās demokratizācija eh, ir tiešām izvērtusies veiksmīgi, un tas ir eh, veiksmīgs piemērs, eh, kā ejot pa šo demokratizācijas ceļu var panākt panākums. Un tas bija tieši pateicoties prezidentu kungam, ka tie notikumi, kas norisinājās, uh, 90. gadu sākumā uh, deva šādus rezultātus. Pēc 23 gadu militārās uh, huntas uh, uh valdīšanas laika uh, pār, notika demokrātiskas pārmaiņas. Mēs zinām, ka ļoti daudz, kas vēl ir jādara, joprojām ir jāveic daudzas pārmaiņas un daudz, kas ir jāmācās, bet mēs saprotam, ka reforma process ir tāds nebeidzams process, kas ir jāturpina. Mēs to piedzīvam joprojām Eiropas Savienībā un arī Malī republikā tā tas ir. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu teiktais būs būtisks ne tikai ņemot vērā to, kas notiek Āfrikā un kā jūsu valsts var pārstāvēt uh, visu kontinentu, ceļā uz brīvu tirgu un demokrātiskas attīstības uh, ceļu, uh, bet tas ir svarīgi arī mums šeit Eiropā, jo mēs vēlamies būt uh, pionieri attiecībā uz palīdzību valstīm, kurām ir vajadzīga palīdzība. Mēs vēlamies būt pirmie, kas atbalsta valstis, kas ir uz demokratizācijas ceļa, kas atbalsta cilvēktiesības un tās pašas pamatvērtības. Uh, kurām mēs piešķiram tik lielu, lielu nozīmi šeit Eiropā. Esmu pārliecināts, ka um, mūsu pilsoņu uh, mērķi un centieni ir līdzīgi tiem uh, mērķiem un centieniem, kāda ir malī pilsoņiem. Tāpēc mēs ar nepacietību gaidām jūsu runu un labprāt dodu jums vārdu uzreiz. Paldies! Monsieur le Président! Priek Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs. Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs. Augstā pārstāve ārlietu. Lietās attīstības komisāra kungs. Cienītie Eiropas parlamenta deputāti, Malī parlamenta deputāti, Priekšsēdētāji kungs, es gribu sākumā sveikt jūs ar ievēlēšanu par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, bet es gribētu pirmām kārtām pateikties politisko grupu priekšsēdētājiem, kas pārstāv Eiropas parlamentu, ka tie man ir devuši šo iespēju un privileģiju ierasties šodien šeit un uh, dalīties ar jums. Uh, redzējumā attiecībā uz tiem lieliem izaicinājumiem, ar kuriem saskars mana valsts un Āfrika kopumā, un arī attiecībā uz tiem centieniem, kurus ikdienu veicam, lai rastu risinājumu. Dāmas un kungi, deputāti! Malī teritorija ir 11 miljoni daudz vairāk kvadrātkilometru un tā ir Āfrikas austrumos. Un 7000 kilometru robeža tai ir. Malī ir sens civilizācijas valsts. Malī vēsture ir. Uh, ļoti sena, bet ir eh, nozīmīgi datumi, kas ir īpaši būtiski. Sākumā pieminēšu uh, eh, Kurkam Fuga uh, eh, hartu, uh, pēc kuras tika uh, dibināta Malī. Tad tika uh, izveidota konstitūciju, kas nosaka izpildu varas uzdevums, uh, uh, cilvēktiesības, mm, sabiedrības brīvības uh, un arī to, kā tiek, kā mēs varam strādāt, uz, balsoties uz kādiem pamatiem. Un visbūtiskākais ir pants, to citēju. Cilvēks ir integrāls neaizskarams citādi beigas. Tas ir pamats uh, mūsu modernai konstitūcijai, un mēs balstamies demokrātiskiem principiem. Un man likās, ka tas ir ļoti būtiski pieminēt to šeit Eiropas uh, parlamentā. Un uh, Malī vēsturi ir saistīta ar tom vaktu. Jau 16. gadsimtē uh, mums bija 25 tūkstoši uh, studenti, kas uh, no dažādām valstīm uh, radās, uh, ieradās, lai Sankorēm šajā uzklausītu gudros un arī uh, mācītos. Tariks L. Fetašs par šo uh, laiku vēsturē raksts sekojošo. Citāts sākums tam buktu uh, raksturo institūciju pamatīgums, politiskas brīvība, Un sekretārs ir kāds, kas ir tāda ļoti laba persona. Un tā ir atvērta attiecībā uz nabadzīgiem un svešiniekiem. Zinātnieki un studenti var uh, labi strādāt un attīstīties. Citādi beigas. 2006. gadā Tambuktu pilsēta bija um, izvirzīta islām, par islām kultūras galvaspilsētu šai gadā. Šī ir pilsēta. Uh, Un arī valsts ir ārkārtīgi bagāta, kultūras bagātība, dabas bagātība jāpiemina. Un tas ir arī pamats turismam mūsu valstī. Tagad par Malī vēsturi. Tās ir uh, senas attiecības ar vēsturi, kuras grib izcelt. Masang Musa, viņu labāk pazīst ar vārdu Kanka Musa, ar Portugālu diplomātiskās attiecības nodibināja jau 14. gadsimtā. Priekšsēdētāja kungs augsta godāta deputāte. Jūsu priekšā ir uh, ievēlēts, un jūs esat, jūs ievēlēja Eiropā, un es vēlos jums uh, izteikt šo atzinību par apjomu un dziļumu sadarbībai, kāda rakstura attiecības starp Eiropas Savienību un Malī. Eiropas Savienība ir pirmais partners Malī, lielākais partners. Mēs esam otrais lielākais. Uh, Uh, palīdzības saņēmējs no Fed fondiem uh, Dienvidu Sahāras reģionā. Un īpaši es gribu uzsvērt to, cik veiksmīgi uh, attīstās mūsu sadarbība. Lai uh, ilustrētu to, uh, minēšu nāk sekojošo. Mēs esam simtprocentīgi izmantojuši palīdzību, kāda ir sniegta, un jau divu, pirms diviem gadiem izpildes uh, līmenis ir īpaši augsts. Priekšsādātāja kungs, augsti godātie deputāti, mūsu sadarbības rezultāti mm, ir devuši tieši ieguldījumu, lai uzlabotu uh, cilvēku uh, iedzīvotāju dzīves līmeni un attīst arī demokrātiju. Valsts Mēs esam aizsākuši demokrātisko procesu, un tas jau 91. gadā notika, un ir tādi ļoti būtiski etapi noieti. Demokrātijas attīstība 26. martā 1991. gadā, un ļoti nozīmīgs ir 8. mājas 1992. gadā. Mēs esam pildījuši mūsu pienākums, un šo 14 mēnešu pārejas laiks, ko es arī. Uh, minēja, pēc tam notika brīvas un uh, brīvas vēlēšanas 1992. gadā, un pēc desmit gadiem, 2002. gadā, mani uh, ievēlēja prezidenta vēlēšanās, un tā bija pirmā demokrātiskā uh, vēlēšana kārta uh, Malī. Dāmas un kungi, pēc manas vēlēšanas es Malī politiskai uh, šķirai uh, piedāvāju sekojošo veidot jaunu filozofiju pēc sekojuša principa - pārvaldīt vienkārši, respektējot mūsu atšķirības. Mali pamatprincipi ir tādi, ka nebija nekādas krīzes pēc vēlēšanām, tika veidota brīvprātīga konsensa, attīstība un politiskie centieni bija tik virzīti, lai malī attīstīties. Manā skatījumā pārvaldē ir jābūt drīzāk kohēzijai nekā dalījumam, un ir jārespektē visas pamat tiesības un brīvības. Ir jāpasvītro, ka politiskais konsens par šo ceļu mēs izšķīrāmies, un to es arī piedāvāju. Tas uh, nebeidz kādu brīdi. Konsens nozīmē to, ka jāmeklē kompromiss. Politiskais konsens malī, ir mēģinājums virzīties uz priekšu, veidojot uh, šo jauno politisko sistēmu uh, un uh, Āfrikas nākotni, proti tādu plašu koalīciju valdībā. Malī cerības ir apvienot visus politiskos spēkus ap šo vīziju, ap prezidentu, kas ir ievēlēts un kas ir neatkarīgs. Politiskais konsens ir devis pamatu samierināšanās procesam, un šādā veidā ir veidojis politisko šķīru un arī no vienas puses tā ir, tas ir izlīgums starp politiķiem pašiem Un tas ir ļoti nozīmīgi. Priekšsēdētāji kungs, cienītie deputāti. Šajā pašā izpratnes un izlīguma garā mēs esam aizsākuši pārdomas. Pārdomas par uh, Demokrātijas konsolidācija uh, Malī pēc 11 praktiskas darbības gadiem ir veida uh, komiteja, un komiteja cer, ka šis, šī darbība varēs turpināties un varēs arī veiksmīgāk sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, ar politiķiem, ar reliģiju pārstāvjiem, ar arotbiedrībām un arī ar tradicionālajiem pārstāvjiem. Un uh, šīs koncertācijas jau izlīguma procesa mērķis ir pārvarēt tos šķēršļus un trūkums, kādi ir eh, bijuši līdz šim institucionālajā darbībā. Un eh, panākt to, lai iesaiste būtu ļoti plaša, lai pilsoņi piedalītos vēlēšanās un samazināt arī izmaksas uh, vēlēšanām, kā arī uh, stiprināt politiskās partijas, uzla, uh, izstrādāt uh, statūtus, kā darbojas opozīcija un kādi pienākumi veicam opozīcijas uh, vadītājiem. Uh, Un konstitucionālais referendums uh, notiks uh, pēc uh, Malī Nacionālās asamblējas um, darbības, kad tiks pieņemts šis dokuments. Un es gribētu jūsu priekšā šeit arī sveikt Malī deputātus, ar kuriem man ir izveidojusies vislabākā sadarbība. Uh, vai nu tie pārstāvētu uh, vairākumu, jeb arī opozīciju. Un šiem deputāniem es gribu um, sirsnīgi pateikties, pateikties uh, par to, ka viņi akceptēja uh, manu ielūgumu un uh, ir uh, viesi šeit Strasbūrā. Monsieur le Président, Priekšsēdētāja kungs augstu godātie deputāti. Malī attīstība politiskā un ekonomiskā ir vienmēr bijusi saistība ar vēlmi darboties decentralizēti. Es atgādināšu, ka jau kopš 17. gadsimta visas, visas impērijas, visas valdības, visu, visu pamatā ir bijusi decentralizācija. Un šī pamata pieeja balstās uz sekojošiem uh, principiem. Tātad harmonija, pārliecība, ka decentralizācija ir nepieciešama. Un tas ir veidojies jau ilgā laika periodā, un mēs, mūsu darbība nebūtu veiksmīga, ja mēs nebūtu izstrādājuši un ieviesuši konsekventas uh, reformas, lai uzlabotu ekonomisko un sociālo pārvaldību, lai arī vietējā līmenī panāktu uzlabošanos. Mēs esam saņēmuši Eiropas Savienības palīdzību gan finanšu, gan arī tehniskā jomā atbalsts administratīvā reforma, kā arī institūcija attīstības atbalsts. Abas šīs programmas tika veidotas ar Eiropas Savienības būtisku palīdzību mēs esam modernizējuši valsti, tās institūcijas un šādi spēcinām valsts kapacitātes. 703 vienības un 40 uh, departamenti ir, uh, teritoriālās vienības un 40 departamenti ir malī. Mums ir arī padomas un arī reģionālās asamblējas un pašvaldību uh, līmenī aktīva darbība nozīmē to, ka visas mūsu šīs teritoriālās vienības ir pārstāvēts un darbība var notikt arī uh, decentralizēt. Mēs domājam par senātu izveidu, uh, ir izveidot arī politika, kas ir vērsta uz vēl tādu padziļinātāku decentralizācijas izveidu. Vietējā attīstība un vietējā darbība ir vērsta uz to, lai uh, kolektīvās teritoriālās vienības varētu veikt investīcijas un uh, ir uh, iespēja piedāvāt arī sociālos pakalpojumus, kas būtu pamatpakalpojumi un kas, būtu, kas nāk par labu mūsu iedzīvotājiem. Priekšsēdētāji, kungs, cenietie deputāti, šīs, šī parlamenta priekšā es vēlos pievērsties arī imigrācijas tēmai. Migrācijas jautājums skar mūs visus jo tā ir būtiska katram no mums. Katra no mūsu valstīm uh, saskars ar tādām multipliem, uh, multipliem jautājumiem, un uh, tie vienojas vienā. Uh, un arī demogrāfiskais jautājums, ekonomiskais jautājums, sociālajie jautājumi jāizsver, arī humānie. Un arī identitātes bažas. Uh, kā arī citas. Mūsu skatījumā šodien jāatrod um, tādas jomas, kas um, ir interesants abām pusēm. Un um, migrācijai jādod uh, tāds aspekts, ka tai jābūt jānāk par labu attīstībai mūsu kontinentā, un tas ir tas izaicinājums, ar kuru saskaramies. Um, tā saka, tā prātu noplūšana ir ļoti uh, uh, smags aspekts. Uh, migrācijai Āfrikas valstīs, jo mums ir tāds ierobežots kvalificēta personāla skaits vairākās un stiprāk daudzās jomās izglītībā un arī veselības aprūpē. Starptautiskā migrācijas izstāde OEM, iestāde OEM ir paziņojusi, ka 40% no uh, Eiropas, Āfrikas valstīm uh, un no tām 35% eh, no tiem, kam ir universitātes izglītība, ir devušies uz ārzemēm no šiem cilvēkiem. Bet Āfrikas emigrācija eh, pirmām kārtām un visvairāk ir eh, Āfrikā. Aptuveni miljards Āfrikas iedzīvo, es atnāju, divi miljoni arī subsahāras iedzīvotāji dzīvo Eiropā. Tie ir jauni cilvēki, sievietes, uh, un jaunieši mēģina uh, okeāns uh, šķērsot jūras, lai nokļūtu tā sauktiem Eiropas uh, paradīzē. Un uh, bieži vien uh, daudzi izmanto viņu šos uh, centienus. Un cik daudzi, kas nomirst, uh, noslīkst ūdeņos vai uh, nomirst no slāpēm tūkstnešos, nav nekādas statistikas par to. Uh, Un, lai piemērētu tikai piemērs no manas pārstāvotās valsts Mali. Mali ir liela imigrācijas un migrācijas zeme. 4 eh, miljoni eh, maliedzīvotāji dzīvo visā pasaulē, 3,5 eh, miljoni dzīvo Āfrikas kontinentā un 200 tūkstoši Eiropā un arī citās valstīs. Ekonomiskā izpratnē uh, Uh, Mali kopienas naudas pārvadumi ir 456 uh, miljoni eiro gadā, jeb 11% no uh, NKI, no IKP es atceros. Un šos datus ir sniegus, šie dati ir 2005. gadā, un to ir devusi viena no Āfrikas būtiskām organizācijām. Uh, 85% no attīstības palīdzības, ko saņem uh, Malī uh, gadā, ir ļoti nozīmīgi, un šie līdzekļi ir būtiski, lai mēs attīstītos un ienāk no uh, mūsu devējiem, donoru valstīm. Un tagad par politiku starp Eiropas Savienību un uh, Malī un par migrāciju. Runājot par šo ir jāsaka, ir nepieciešams vienošanās, un saskrā, saskaņā ar vienošanos ir arī iespējams uh, finansēt jauniešu ap, izglītību dažādās jomās. Un attīstīt arī vietējo uzņēmēju darbību. Mēs nedrīkstam uh, aizmirst arī migrantu atkal iekļaušanas uh, programmas. Sadarbība ir uh, ļāvusi mums uh, veidot pilotu projekts Bamako ir izveidots eh, migrācijas un imigrācijas centrs. Mēs mēģinām uzlabot šī migrācijas uh, procesa tādu izvērtējumu un labāk zināt, kas tas ir, un mēģinām potenciāliem uh, migrantiem sniegt palīdzību un arī mēģināt uh, atvieglot viņu atgriešanos mājās. Mēs vēlamies vērst arī mūsu iedzīvotāju uh, uzmanību uz uh, to uh, faktu, lai samazinātu nelegālās uh, imigrācijas uh, apjoms. Finanšu un tehniskā palīdzība uh, Malī, uh, kas nāk no uh, ārvalstī, palīdz mūsu uh, valstī. Dāmas un kungi deputāti, priekšsēdētāji kungs, drošības jautājums ir ļoti nozīmīgs. Ļoti nozīmīgs arī mūsu apmaiņā ar Eiropas Savienību. Tādēļ būtu uh, piemēroti jūs eh, informēt par eh, arī tam, tiem eh, draudiem, kas apdraud mūs un arī Eiropu. 8 miljonu kvadrātu kilometru jeb ceturdaļu visā Eiropa, Āfrikas uh, kontinentā no uh, uh, Burkina Faso, Nigēru, Alžīriju, Lībiju. Uh, un uh, citas valstis. Uh, un šeit praktiski ir ārkārtīgi sarežģīta arī teritorija, geogrāfiskie apstākļi, tās ir kalnains reģions simtos no kilometru un arī smilšu uh, uh, tūkstneši. Tā, tas ļoti sarežģīts geogrāfiskais reljefs un ir grūti um, uh, to pārvaldīt. Un temperatūras atšķirīgas ir ļoti uh, eh, eh, atšķirīgas 1 grāds decembrī uh, Celsija un līdz 50 uh, grādiem Celsija vasarā. Un arī lauksaimniecība saskars ar ļoti uh, sarežģītiem apstākļiem. Mēs esam zaudējuši aptuveni 50 uh, procentu no ganām pulkiem vienā no reģioniem un iedzīvotāji eh, šajos reģionos dzīvo ārkārtīgi sarežģītos apstākļos un līdz ar to jaunieši saskars ar problēmām. Un bieži vien kriminālē grupējumi tieši no šiem, no šiem iedzīvotājiem smeļas jaunus spēkus. Un tas ir izaicinājums, eh, mums jāpievēršas tam. Mali ir eh, šī ģeogrāfiskā veidojuma austrumos, un līdz ar to uh, viena liela daļa no mūsu uh, valsts saskars ar tranzītu uh, uh, problēmām. Jo mēs praktiski esam tā kā ķīlnieki un uz, upuri arī šādiem apdraudējumam no robežu puses. Un uh, šīs, šis apdraudējums ir uh, no citām valstīm un arī tas ir, piemēram, cigarešu kontrabandas jautājums. Un arī uh, narkotiku uh, transportu, um, kas no Dienvidu uh, Amerikas tiek uh, transportēt uz uh, Eiropu un arī no Magreba uh, valstu puses. Mēs saskaramies ar nogalināšanu, ar, ar ķilnieku uh, sagrābšanu mūsu teritorijās. Un tieši pierobežas uh, reģiona saskars ar tādām problēmām, tieši tur, kur mēs robežojamies ar citām valstīm. Un neviena no tām uh, briesmām, kurus es uh, esmu šeit pieminējis. Nav mūsu liktenis, mēs esam laicīga valsts, mums ir daudz liels musulmu. Musulmaņu sas, īpatsvars un no 9. gadsimta ir uh, islāma uh, reliģija pievienot, un mēs esam vienmēr uh, islamā uh, respektējuši cilvēku un arī citādiem. Tas ir, tā ir mūsu izpratne par uh, uh, mūsu, uh, par, par, par, par islāmu. Nu, Kas nozīmē, ka mēs uh, nesap, neizprotam islamistu uh, teorijas, uh, kādas ir vērstas uz vardarbību. Bet cik ilgā laikā, teiksim, šī darbība var tiks turpināt. Mēs eh, padziļinam mūsu spē, centienus drošības veidošanai arī transnacionālā līmenī. Un tajā pašā laikā saskaramies ar attīstību, kas ir eh, aizvien satraucošāka. Kādi ir tie fenomeni? Kāda ir uh, ļāvuši malī pieņemt uh, nacionālo programmu cīņu pret terorismu. Un tas balstās uz uh, pirmām kārtām iedzīvotāju izglītošanu, lai skaidrot arī drošības politikas izaicinājums, tad arī atbalsts īpaši sarežģītos apstākļos dzīvojošiem iedzīvotājiem un arī ilgspējīga pieeja pamat uh, pakalpojumiem. Un pieņemot jaunus uh, pasākums šajā drošības politikā, kā arī veidojot programmas, kurās var nodot vieglos ieročus un arī uh, cita veida ieročus, kā arī samazināt uh, šo ieroču skaitu iedzīvotājos un, un arī dažādas reģionālas programmas ļauj mums darboties lokālā līmenī. Un šādi mēs norādam uz to, ka drošība ir ārkārtīgi nozīmīga. Un Malī ir centusies veidot uh, savu darbību cīnoties pret terorismu un pret citām briesmēm, ir arī iniciatīvas, kas uh, ir uh, darbojušās, un to atbalda arī Eiropas uh, Savienība, un dažas uh, dalībvalsts arī ir būtiski pārstāvētas malī. Un bez tam mēs esam izveidojuši nacionālo iestādi, uh, kas nodarbojas ar um, narkotiku uh, tranzītu un izplatības apkarošanu. Dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi, atbilstoši strateģiskām pamatnostādēm cīnoties pret nedrošību un uh, cīnoties pret terorismu. Uh, Mali ir īstenojuši uh, programmu, un šīs programmas mērķis ir cīnīties pret uh, terorismu Mali ziemeļos īpaši. Divto, no 2010. līdz 2012. gadam ir uh, šī programma plānot un īstenot daļai arī jau. Un mēs vēlamies pilnībā novērst nedrošības uh, uh, aspekts Malī ziemeļos. Mēs vēlamies šādus būtiskus, kā lai saka, drošības veicinošas pasākums ievietot it īpaši atbalstot dažādas um, politikas. Mēs vēlamies darboties atbildīgi, racionāli, un uh, šādu uzņēmumu uzdevumu ir saņēmusi valsts pārvalde šai zonas, kurās nav infrastruktūras un arī nav infrastruktūras mūsu operācijām, ir jāveicina sociālā drošība un šādi mēs novērsīsim kriminālu grupu darbības pamatu. Malī valdība un pašvaldības aktīvi darbojas un mēs uh, izglītojam personālu, mēs uh, veidojam sociāls projekts, ekonomisks projekts, mēs veicam apmācības pasākums, mēs mācam mūsu ierēģus, lai mm, pēc iespējas labāk izmantot visus resursus, lai uh, sadarbība tiktu veicināta, lai dažādas, dažāda ministrija sadarbība um, notiktu labākā līmenī, dāmas un kungi. Sēlosaijas reģiona pārvaldība un šīs teritorijas pārvaldība ir ļoti sarežģīta, ir nepieciešama skaidra mērķi un ir nepieciešama tāda koncertēta darbība. Tādā izpratnē jau 2006. gadā es piedāvāju sasaukt konferenci par šīs teritorijas attīstības mērķiem un iespējām. Šodien jāatzīst mūsu mūsu mērķi un mūsu iespējas šajā sahelzonā. Ir nepieciešama uh, sadarbība ko, uh, starp valstīm. Tāpat ir jāuzsver, ka cīņa pret terorismu nav tikai drošības jautājums, un mēs zinām, ka saskaramies arī ar dažādiem šķēršļiem, bet mūs, mums ir jāiesaista gan um, pašpārvaldes, gan arī iedzīvotāji mūsu cīņā, bet šī cīņas tas būtiskākais elements ir attīstīta. Uh, laukus, lai ziemeļu departamentiem dotu iespējas attīstīties un lai jaunieši varētu pievērsties citai darbībai un attīstīties. Un tāpēc ir nepieciešama arī loģistika. Mums ir jāapkaro uh, kriminālie uh, elementi un kriminālie tīkli, kā arī jāsadarbojas ar tām valstīm, kas robežojas ar šo Sahilu zonu tā sauktā. Mums šī sadarbība ir nepieciešama. Un šis sociālais progress, kā arī labklājība, tie ir mērķi, kurus atbalsta visi mūsu uh, tautieši, un tādēļ šī attīstība ir būtiska un uh, tā jātiek skatītāji visaugstākajā līmenī. Uh, Mums ir jāsasniedz mērķi, kāda bija tūkstošgadus attīstības mērķi. Malī ir izteikusi vairākas iniciatīvas, lai veicinātu šo programmu, un citu starp tā ir darbība, un mēs esam iesaistījuši mūsu darbībā lauksaimnieciski aktīvos uh, reģionus un veidojam tās augtos tūkstošgadus ciemats esam arī veselības aizsardzības pasākums eh, īstenojuši un esam pārliecinājuši par to, ka nespēsim sasniegt visus mūsu mērķus, bet mūsu progress ir bijis ļoti būtisks. Piemēram, eh, skolās eh, ir vairāk skolnieku un arī pieeja dzeramajam ūdenim ir uzlabota. Mēs ļoti ceram, ka uh, Pēc brīža um, sanāksme, kas um, Ņujorkā notiks, ļaus mums uh, būtiski uzlabot sadarbību un uh, koncentrēt visus centienus, lai gan mūsu valsts, gan viss reģions attīstītos. Un mūsu skatījumā arī uh, Eiropas Savienības institīvas ir visbūtiskākās. Uh, Priekšsādātāja kungs, komisijas priekšsādātāja kungs, augstā ārlietu un drošības politikas pārstāve, cienītais attīstības komitejas attīstības darba veicēji un cienītie klāsošie. Es gribētu uzsvērt to, ka divas dienas pēc eh, mūsu neatkarības 24. Eh, septembrī 1968. gadā mūs eh, atzina, juridiski atzina, tādēļ esam tik ļoti pateicīgi gan Eiropas Savienībai, gan arī Vācijai, un esmu dziļi pateicīgs par to, kā varēju uzstāties šodien Eiropas parlamentā jūs priekšā, un mēs patiesi ceram, ka mūsu vēlme attīstīties uh, radīs piepildījumu. Dāmas un kungas, gribu jums pateikties, es patiesi vēlos dziļi jums pateikties. Much, uh, Liels paldies, prezidenta kungs. Jūs uh, teicāt, uh, ka jūs atbalstāt politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Malī, un mēs varam teikt tieši to pašu. Mēs arī to atbalstām, mēs to vēlamies veidzot. Un jūs runājāt par reformām savā valstī. Uh, tās ir nepieciešams visums arī ar, Eiropas Savienībā. Tāds ir nepieciešams, un jūs teicāt, lai veidotu politisko kompromisu un veidot labāku nākotni Āfrikā. Mēs sveicam jūs šeit, mēs jūs atbalstām, jo tas ir tieši tas pats, ko mēs darām Eiropas Savienībā. Un esam to darījuši jau pēdējos 60 gadus. Mēs uh, atbalstām jūs un sveicam jūs šeit kā demokrātiskās Āfrikas eh, pārstāvi. Un paldies par jūsu uzrunu šeit Eiropas parlamenta plenārsēdē. Paldies!